principales ya son sí. martillitos. Good morning. Labrīt visiem, saka priekšsādātājs, kurš nav Šārona Bolza. Sveiki visiem šajā ekonomikas komitejas tikšanās vietā. Pirmais darba kārtības punkts ir darba kārtības pieņemšana izņemot pervanšas beres dokumentu, um, un šim dokumentam ir pārvietots um, laiks uz vēlāku laiku, pareizi viss saglabājas nemainīts. Kas attiecas uz priekšādātāju paziņojumiem, de deputātu delegācijas bija šīs delegācijas ietvaros no šīs komitejas Šarons Bolas vadībā viesojās īrijā vakar un aizvakar. Mēs spriedām par prioritātēm īrijas prezidentūrai, jo jūs zinat, ka šī prezidentūra sāks darbu nākamā gada 1. janvārī. Apmeklējuma laikā tika apspriest īpašā īrijas ekonomikas situācija un veiksma, kas turpinās šai valstī saskaņā ar pielāgošanās programmas īstenošanu. Delegācija atzina, ka īrija sastopas ar ļoti lieliem izaicinājumiem finanšu krīzes kontekstā atzīmēja faktus, ka daudzi fakti palīdzēja Šīrijai veicināt izaugsmu, un tas ietver, piemēram, vienu faktoru - augsti izglītotu iedzīvotāju sastāvu. Īpašu uzmanību pier, pievērsām perspektīvām, um, ka Sīrijai ir tirgu piekļuvē, vienlaicīgi cenšoties atrisināt banku krīzi. Delegācija tikās ar, um, ar vecākiem ierādņiem uh, valdībā, centrālās bankas pārstāvi, tāpat arī piedalījās tikšanās laikā. Un tikāmies arī ar virkni interesētajām pusēm no ekonomikas sektora kopumā. Tikāmies ar minis, finanšu ministru un Eiropas lietu ministru. Tāpat arī tikāmies ar vēl diviem kungiem, kas kas bija no centrālās bankas un spriedām par makroekonomisko situāciju īrijā, kā arī plašākā Eiropas Savienības zona un Eiropas Savienībā kopumā, apspriežot arī finanšu regulas reformu. Apspriedām arī pašreizējos priekšlikumus, lai nu par vienotu banku uzraugs, uzraudzības sistēmu. Un rītdien, kā jūs zinat, par šo ziņojumu mēs balsosim komitejā. Tālāk nākamos paziņojumus izteiks priekšsādātājs šo pēcpusdienu, kad viņa ieradīsies uz sanāksmi. Tāpēc tagad pāriesim uzreiz pie pirmā darba kārtības punkta, kas ir trešais, un tas ir direktīvas 2006 41124 EC grozījums Un te runājam par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu attiecībā uz ātrās rēģēšanas mehānismu, cīnoties pret PVN krāpšanu. Referents ir Devits Kaza, bet viņa vārdā došu vārdu Gozesa kungam. Lūdzu, paldies priekšādātāji. Jā, vakar es biju Lulings kundze, šodien es esmu Kazas kungs. Nu, jāsaka, ļoti liela dažādība. Un tā tad. Dēvids man atstāja pāris piezīmes, kuras lūdzu man jums izklāstīt, lai izprastu viņu pozīciju. Teksts, ar ko likus priekšā komisija, ir saistīts ar to, ka šobrīd sistēmā trūkst normu, kas ļautu cīnīties pret karuseļu tipa krāpšanu. Šis krāpšanas tips ir ļoti uh, bieži sastopams praksē PVN jomā. Un ir vajadzīgs atbilstīgs mehānisms. Tā, un pašreizie mehānismi nav bijuši efektīvi. Un tāpēc komisija ierosina izveidot ātrās mrēģēšanas mehānismu, kas ļautu cīnīties tūlītēji pret PVN krāpšanu karuseļu veida um, kontekstā, ņemot vērā arī pašreizējos izņēmuma Vardens. Devi, Dā, Davids Kaze ir atbalsta komisijas priekšlikumu un domā, ka lielu, lielu grozījumu tajā uzlabojumu nav vajadzīgi. Eh, jādomā par administratīvajām stratēģijām, tāpat arī par nodevām un runā par nepieciešamību, ka vajadzīgs šos ātrās reaģēšanas mehānismus, lai re reaģētu ekstrēmos gadījumos. Un tāpēc viņš iesniedz sesto grozījumu, kur lūk šie priekšlikumi attiecīgi arī atspoguļot. Viņš uzskata, ka šis dokuments nav pretrunīgs, arī no padomas puses šķiet pretruna nebūs. Viņš e, teica, ka arī kolēģi priekšlikumus ir izdevies iestrādāt dokumentā tādējādi uzlabojot komisijas dokumentu. Paldies par jūsu uzmanību. Un, e, ja neiebilsties, tad es jums pastāstīšu vēl kaut ko. Vakar runāju ar Lulings, Lulings kundas vietā. Tas bija Eiropas komisijas ziņojums, kur tika kāds elements izslēgts. Un tad pēkšņi komisija domāja, ka es esmu tas, kas izslēdz konkrētos elementus. Uh, Un tad eh, man bija jāskaidro, ka, lūk, tas nebija gluži tā, ka man bija šīs domstarpības. Tā bija Lulings kundze, kas lūdza man šīs domstarpības paust. Un tāpēc e, gribu tikai teikt, ka e, laimīgā kārtā Kāzas kungs neizteicās tik pretrunīgi, un man tāpēc nebūs e, jādomā šeit par to, ka man ir kādas problēmas ar visiem šīm nodokļu sistēmām. Paldies, Gazas kungs, paldies. Jūsu grupai tiešām ir paveicies, ka jums ir tik liels koordinators kā jūs, tik multifunkcionāls visādā ziņā. Pareiz, kungs, jāsaka, sociāls noteikti arī priecās, ka jūs varat būt viņu koordinators. Jā. Jā, es runāju Olas Ludvigsen vārdā, kurš šodien nevarēja būt klāt. Iesākumā gribu teikt, un tas ir Olas viedoklis Šis eh, nozīmīgais priekšlikums jāvērtē atzinīgi. Komisija ir strādājusi pie PVN krāpšanas, un tas ir ļoti nozīmīgs darbs, ņemot vērā, cik būtiski pievienotā vērtība šādai cīņai ir Eiropas mērogā. Eiropas Savienībai vajadzētu darīt daudz vairāk šajā jomā, ieviešot ātrās rēģēšanas mehānismu, domājam, spērsim pirmo soli šajā virzienā. Tas ir tikai loģisks risinājums problēmai, ar ko sastopas dalību valstis nereti, jo nespēja ātri rēģēt cīnoties pret pēkšņu un apjomīgu PVN krāpšanu. Ludvigsena kungs priecājas, ka Kazas kungs piekrīt viņa šim, šī priekšlikuma pozitīvajai nostājai un ir pārliecināts, ka kopējais darbs, ko abi veikuši strādājot pie šī jautājuma turpmākajās nedēļos, vainagosies ar panākumiem. Tajā pašā laikā Ola Ludvigsens atzīst, ka pastāv arī zināma mērā tāda nepabeigtības sajūta saistībā ar šo priekšlikumu. Komisija šķiet nav pilnībā uh, gājusi visu ceļu, kas tai jānoiet, lai cīnītos pret krāpšanu. Apse vēl vajadzīgi atsevišķi elementi, īpaši saistībā ar divām jomām. Pirmām kārtām ir pieņemama, ka atgriezeniskās mākslas instruments ir vienīgais krāpšanas apkopšošanas instruments e, sākotnējā posmā, bet ar to viss nedrīkst noslēgties. Nav pieļaujami, ka nav skaidrāka plāna par to, kā pievienot jaunus instrumentus šai rīku kastai turpmākajos gados. Komisijai vajadzētu e, rīkot atbilstīgu novērtējumu, tā lai pamazām varētu mehānismu aptvēr, aptvērumu izvērst Otrām kārtām priekšlikums šķiet nav īpaši palīdzīgs veicinot koordināciju starp dalību valstīm. Kopš īpašā pasākuma piemērošana, tā kā īpaša pakāpju piemērošana vienā valstī varētu radīt būtiskas sekas arī uz PVN sistēmu blakus dalību valstīs, tam ir ļoti svarīgs, e, svarīga loma spēlēja mehānismu īstenošanā dzīvē, un šī saita starp to, ko dara dažādas dalību valstis, ir ārkārtīgi nozīmīga. Pola Ludvigsens vēlētos nodrošināt lielāku pārskatāmību visos šī pasākuma posmos eh, no komisijas puses, eh, saņemot dalībvalstu pieteikumus. Lai gūtu kopainu par to, kas notiek jau sākuma posmā, ir nepieciešami uzlabot sadarbība. Un Ludvigsens tāpat arī uzskata, ka komisijai vajadzētu atgriezties pums ar papildus priekšlikumiem, tieši par šo aspektu un darīt to, ja saprot, samērīgā laika posmā. Kas attiec uz Kazaskunga centieniem definēt uh, to, kas uzskatāms par apjomīgu krāpšanu, nosakot zināmus limitus, O Ludvigsens uzskata, ka tā ir doma, kas būtu ļoti uzmanīgi jāizskata. Ir vajadzīgi papildus precizējoši skaidrojumi šai ziņā ātrās rēģēšanas mehānismus, uh, ir tāds mehānisms, kas būtu jāizmanto tikai izņēmumu gadījumos, bet tāpat laikā ir skaidri un gaiši jāpasaka, ka dalība valstis var darboties arī uzlabojot savus PVN tiesību aktus, e, paredzot šādas krāpšanas gadījumus. Ne tikai tajos gadījumos, kad krāpšana jau notikusi un jāveic darbība retrospektīvi. Visbeidzot, to Ludvigsens uzskata, ka mums nepieciešams iekļaut diezgan spēcīgus vārdus šeit arī par administratīviem resursiem un kapacitāti šai ziņā. Ātrās reģināšanas mehānisms darbosies atbilstīgi tikai tajā gadījumā, ja komisija ikvienu brīdi būs gatava rēģēt ātri un strauji eh, saistībā ar šiem jautājumiem. Turklāt ir jāpārliecinās, ka ir pieejami atbilstīgi cilvēku resursi un citi resursi. Tāpat arī jāpalielina, jāpā, jāsamazina lēmu pieņemšanas laiks šajos jautājumos, jo citādi situācija uz priekšu nevirzīsies. Nu, un pēc visiem šiem praktiskajiem komentāriem, ko izteicam Saules Ludvigsen vārdā, arī es pati gribētu paust savu pateicību Kazas kungam par lieliski sagatavoto ziņojumu projektu un teikt, ka, protams, gaidam, turpinam iespēju sadarboties, strādājot pie šie ziņojumi. Paldies, saka priekšādātājs Ferēras kundzei. Tālāk liberāļu grupas vārdā. Kurš izteiksies liberāļu grupas vārdā? Neviens neizteiksies Alda grupas vārdā. Ashley Fox tādā gadījumā. Paldies, priekšādētāji. Nu, es gan runāšu pats savā vārdā šorīt. Es gribētu pateikties Kasas kungam par lieliski pagatavo, sagatavoto ziņojumu. Gozes kungs smaida. Tikai divi īsi komentāri. Pirmām kārtām piekrītu, ka tā kā šim atgrieztās uh, maksas mehānismam un PVN sistēmai ir ļoti liela ietekme uz ekonomiku, tad šim ātrās rēģināšanas mehānismam jātop izmantotam tikai kā pēdējai iespēja tajās gadījumos, kad visi citi instrumenti jau ir izsmelti un izmantoti. Dalībvalsts nedrīkst automātiski pievērsties atgrieztās atmaksas mehānismam. Uh, Uh, aizstājot ar to, piemēram, daudz efektīvāku risku novērtēšanas sistēmu. Otrs komentārs, ko vēlos ieteikties, ir, saist, izteikt, ir saistīts ar sasto grozījumu. Domāju, ka vajadzīgs plašākas diskusijas par to, ko nozīmē pēkšņa un apjomīga krāpšana. Ir skaidrāk jāpasaka, kādi kriteriji tiek izmantoti no komisijas puses, lai to noteiktu. Nevēlētos, lai mēs uh, ietu tajā virzienā, ko referents šobrīd ierosina, pieļaujot šādu veidu uh, atgriezto atmaksas sistēmu, ieteikt pārsteigts zināms procents PVN, jo gal galā šīs rēģēšanas mehānisma galvenā priekšrocība ir elastība, un ja šāds kriterijs tiek noteikts, tad elastība tiek mazināta. Nav garantijas, ka šī procentuālā summa ir atbilstīgā un tā, ir, ir tā pareizākā. Tas ierobežo dalību valstu rīcības spēju un var turklāt novest arī pie plašām iepriekšēji mm, zudumiem jau pašā procesa sākumā. Un turklāt šeit tiek tiek pam, izteikti pieņemu pamatoties uz uh, statistikas datiem, kas nebūtu nav uzticami. Tādā veidā, jāsaka, tiktu samazināts ātrums, uh, ar kur tiek īstenot pasākumu, un pasākums nebūs tik veiksmīgs. Neskatoties uz šiem diviem komentāriem, tomēr gribu teikt, ka ziņojums ir lielisks, un patiešām uh, gaidu ar nepacietību iespēju sastrādāties ar Deividu un Ēnu referentiem pie tālākā ziņojuma. Paldies, Foksa kungs! Jā, un tagad došu vārdu Klēvers kundzei. Yes, I'm speaking on my behalf, and, uh, and I'm an S&D member. Jā, es runāšu arī pats savā vārdā un runāšu sociālistu demokrātu grupas vārdā. Gribu teikt paldies referentam par to, ka viņš tik lieliski šo ziņojumu sagatavojas. Es domāju, ka tas ir ļoti labs ziņojums. Es gatavoju nākamos, plašāko ziņojumu nākam, nākam nedēļu par izvairīšanos nodokļu maksāšanas. Un šis mans ziņojums nāk kā reakcija uz komisijas apsoloto rīcības plānu šajā jomā. Gribu teikt pāris vārdu par ātrās rēģēšanas mehānismu cīņā pret PVN krāpniecību. Pirmām kārtām šis krāpšanas, rī, apkarošanas rīku kastes e, ietvers, protams, vērtējums atzemnīgi, bet gribu atkārtot vēlreiz kolēģi teikt to, sakot, ka ir vajadzīgs daudz smalkāk izstrādāts rīcības plāns un instruments, kas iet uh, daudz tālāk nekā tiešais šis ātrās rēģēšanas mehānisms. Arī tad, ja runājam tikai par krāpšanu PVN jomā, tad īstermiņā instrumenti ir vajadzīgi daudz vairāk un pielāgotāk. Eiropa šobrīd zaudē ļoti daudz līdzekļu un nevar vien beigt atkārtot to ikreiz, kad runāju. Apmēram, apmēram vienu triljonu eiro valsts ieņēmumos tikai tāp šajos grūtajos ekonomikas laikos, tāpēc, ka notiek krāpšana nodokļu jomā dalību valstīs, un tas nav pieņemami. Es atbalstu Kazas kunga centienus izvirzīt konkrētas definīcijas un domāju, ka tas ir viens no galvenajiem punktiem šai ziņojumā. Piekrītu, ka tas var būt palīdzīgi tajā brīdī, kad apkarojam nodokļu krāpšanu. Tāpat laikā domāju, ka mums jābūt ļoti piesardzīgiem, izsakot šīs definīcijas. Un viens veids, kā rīkoties, būtu ietvert šajās summās arī paredzamos, gaidāmos zaudējumus. Un visbeidzot, gribu atkārtot vēlreiz to, ko, kas tika teikts par pārskatāmību no komisijas puses. Ātrās reģēšanas mehānisma mērķis ir iejaukties sarežģītās situācijās, tādu, tādas krāpšanas schēmās, kas arī, piemēram, iet pāri dalību valstu robežām. Un tāpēc koordinācijai starp dalību valstīm ir jābūt īpaši augstā līmenī un jānorisinās pārskatāmā veidā. Un tāpēc šeit vajadzētu komisijai precizēt uh, visus šos pasākumus, pirms mēs ejam tālāk. Paldies Kazas kungam par šo ziņojumu un ar nepacietību gaidu iespēju ar viņu sadarboties, izstrādājot grozījumus. Paldies turpina priekšsādātājs Klevs kundzei. Tālāk. Vai bija vēl kāds, kas vēlējās izteikties? Lūdzu, kungs saka, nē, nē, man nav nekas sakāms par šo dokumentu. Nu, tad došu vārdu komisijas pārstāvim. Merci, monsieur président. Je voudrais avant tout remercier le, le rapport. Paldies priekšādātāji, paldies arī referentam par atbalstu, ko viņš paudis šim komisijas priekšlikumam pāris komentāri par grozījumiem. Protams, šeit runājam par ātrās rēģēšanas mehānismu, un tas nozīmē, ka to izmanto tikai ārkārtais nepieciešamības gadījumos, īpašos gadījumos. To nedrīkst izmantot kā parastu ikdienišķu mehānismu, nē. Tas tiešām šeit ir precīzi konkrēti jādefinē gadījumu, kad varam šo uh, jautājumu izmantot. Te, protams, mēs runājam, piemēram, par 5 miljardiem uh, Eh, zaudējumi īpašos gadījumos. Tāds varētu būt, piemēram, šāds gadījums. Tāpat arī eh, ekonomiskā operatori, protams, zina, ka viņiem gan ātri jāpielāgojas atsevišķās situācijās. Turklāt eh, šīs nodevas salīdzinoši ierobežots, un kā jau šodien teicu, tad runāju šeit tikai par īpašiem gadījumiem. Ja runājam par definīciju, kas uzskatāms par apjomīgu krāpšanu, taisnība, ka referents ir iz, izdarījis mēģinājumu to izteikt procenti, procentos no ieņēmiem. Komisija savā priekšlikumā tādu nav noteikusi, jo uzskat, ka ir ļoti sarežģīti definēt, kos, kas uzskatām, pie, uzskatām par pēkšņiem un apjomīgiem zaudējumiem. Un tāpēc šī elastības iespēja būtu jāatstāja dalību valstu rokās lai viņi tad varētu lemt, kurā brīdī izmantojams šis ārkārtas mehānisms. Uh, bet, kā jau teicu, tikai ārkārtas steidzamības gadījumos. Turklāt nepieciešams veikt arī preventīvus pasākums, nenoliedzam šeit nerunājam tikai un vienīgi par krāpšanas konstatēšanu un rēģēšanu uz to, bet arī lūk iepriekšējām projekcijām un, un pieņēmumiem eh, tajos gadījumos, kad pastāv krāpšanas risks. varbūt iespējami pagaidu izņēmumu, un komisija šajā konkrētā gadījumā, eh, komisija uzskata, ka ir vajadzīgs, protams, arī pastāvīgāks risinājums sadarbības starp darību, dalību valstīm, tieši kā jau tika teikts, un komisija liks priekšā saistībā darba e, programmu līdz šī gada beigām ar konkrētiem pasākumiem. Protams, ka, lai cīnītos pret krāpšanu, it īpaši attiecībā uz PVN, ir vajadzīga sadarbība starp dalību valstīm, tas ir pilnīgi neizbēgami, un komisija nevar rīkoties tikai nekādā citā lomā, kā vienīgi mudināt dalību valstis uz sadarbību. Nu, lūk, tas ir viss, kas man sakāms šajā posmā. Paldies! Indeed, Paldies Aponī kungam! Vai jūs arī vēlētos izteikties? Paldies, priekšsādātā. Jā, es te pierakstīju vienkārši jūsu teikto, nodošu to tālāk Deividam. Man liekas, ka te tāda viedokļu sakritība katrā ziņā un arī tāda daudz interesanta domu. Un es domāju, ka Kazas kungs pilnīgi noteikti pavisam strauji jums arī atbildēs un uzsāks sarunas tālāk par kompromisu grozījumiem, kas tad ļautu kopumā uzlabot vai precizēt tekstu. Thank you very much indeed. Paldies Gozēs kungam. Gribēju atgādināt, ka grozījumi ir jāiesniedz līdz 5. decembrim pusdienas laikam. Grozījumus apspriedīsim 21. janvārī, tā tad jau nākamgad, un paredzēts balsot 22. janvārī. Un iespējams ziņojums plenārsēdē tiks izskatīts februāra sesijā. Nākamais darba kārtības punkts. Cooperation in the area of the creation of the finance. Paplašināta sadarbība, ieviešot uh, uh, finanšu darījumu nodokli, bet Padimats kundze nav ieradusies, viņa ir referente. And shadows know only Mr. Stretch, so I don't know. Un ir tikai viens ēnu referents. Kāds var piezvanīt Padimats kundzei? Five minutes. So. 5 minūtes. Pagaidīsim, lai ierodas Palimats kundze. So if you agree, we are gonna wait for a few minutes, five minutes. Ja visi kolēģi ir viens prāts, nogādīsim kādas piecas minūtītes, lai uh, varētu ierasties referenti. Vienu minūti. Mēs iepriekšējā jautājumā apspriedām pietiekam naski, tādēļ mēs tagad varam atvēlēt dažas minūtes, lai pagaidītu referentus. So we continue and... Turpināsim darbu. Došu vārdu mūsu referentei Anijai Podimatē, lai viņa pastāsta par paplašināto sadarbību finanšu darījumu nodokļu jomā. Paldies! Mums ir jāapspriež grozījumi par šo ieteikumu. gribēju informēt mūsu kolēģus. Protams, pirmām kārtām gribēju pateikties ēnu referentiem par to, ka viņi bija pietiekami konstruktīvi. Un mēs pašā sākumā vēlējāmies pateikt, ka ir jāizvērtē, vai pastāv visas juridiskās normas, vai tās ir izpildītas, lai šādu nodokli vispār ieviestu. Šis nodoklis tiks ieviests pēc tam, kad komisija tiks pārskatīs savu sākotnējo priekšlikumu. Vēlējos pateikties ēnu referentiem un arī visiem kolēģiem, kas sagatavoja grozījumus. Esam saņēmuši 28 grozījumus un gribēju jums pastāstīt, ka pati esmu sagatavojis divus kompromisu grozījumus, kas tiešā veidā ir uh, saistīti ar paplašinātās sadarbības procedūru, nevis ar paša nodokļa būtību. Kāds ir pirmais kompromiss? Tur ir norādīts, ka finanšu darījumu nodoklis sasniegs nospraustos mērķus tikai tad, ja tas tiks ieviests globālā līmenī. Un Eiropas Savienībai, protams, ir jāvienojas tādā globālā līmenī. Tāpat mēs uzsvērām, ka Dalībvalstīm ir e, jāsadarbojas un ir e, jāsadarbojas paplašinātā veidā. Tas varētu būt labs paraugs tiem, e, kas nevēlas ieviest šo nodokli. Un tātad, ja dalībvalsts, kas nodokli ieviesīs, varēs radīt tādu paraugu citām dalībvalstīm, tad tām varētu arī rasties motivācija ar laiku ieviest finanšu darījumu nodokli. Second compromise amendment is calling on the Commission uh... Otrais eh, kompromisu grozījums eh, pieprasa, lai komisija veic ietekmes izvērtējumu, eh, ļoti smalki izvērtējot finanšu darījumu nodokļa ietekmi uz ekonomiku dažās dalību valstīs. Manuprāt, Trešais eh, Lulingas kundzes, eh, piektais Lulingas kundzes, divpadsmitais Turunenes kundzes un trīspadsmitais Matiesa un Klūtes kundzes kunga grozījumi. Tā tad ir iekļauti pirmajā kompromisa grozījumā par globālu uh, finanšu darījumu nodokļu ieviešanu. Un tālāk sākotnējā ietekmes izvērtējuma papildinājumu mēs izveidojam otro uh, kompromisu grozījumu, kurā iekļāvām Lulingas kundzes grozījumus. Gribēju piemetināt, ka Eiropas komisija jau strādā pie tā, lai papildinātu sākotnējo ietekmes izvērtējumu par to, kā šis nodoklis ietekmēs uh, dzīvi tajās valstīs, kas to gatavojas ieviest, un kā tas ietekmēs dzīvi tajās, kas to nav ieviesušas. Ir visai dīvaini, ka valstis, kas nevēlas ieviest nodokli, ir daudz vairāk nobažījušās par šī nodokļa ietekmi nekā tās dalībvalstis, kas ir apņēmušās to ieviest. Runājot par pārējiem grozījumiem, daži no tiem uh, īstenībā atkārto to pozīciju, ko parlaments pieņēma pagājušā gada maijā. Konkrētāk tas ir teikts 4. grozījumā, ko iesniedza Turunens kundze, 15. matiesas kundzes izstrādātajā grozījumā, arī Klūtas kungs pie tā ir strādājis. Uh, šie grozījumi ir visai līdzīgi pēc savu rakstura. They should be supported un domāju, ka tos vajadzētu atbalstīt. Protams, nav nekāds pārsteigums, ka ir tādi uh, grozījumi, kas e, vēršas pret paplašināto sadarbību, un šos grozījumus ir iesnieguši galvenokārt Zviedru kolēģi Šmita kungs un Hokmārta kungs. Tas ir pārsteigums jo varētu šķist, ka tie, kas ir pret šo finanšu darījumu nodokli, būtu nedaudz atviegloti uzzinot par paplašinātās sadarbības piemērošanu, it sevišķi, ja viņi vēlētos būt konsekventi savā argumentācijā, atceroties tās debats, kas notika šī gada sākumā. Finanšu darījumu nodoklis noteikti uh, Uh, nāktu par labu arī tām jurisdikcijām, kas nav iekļautas paplašinātajā sadarbībā. Tā tad uh, šķiet uh, Zviedri vēršas pret paplašināto sadarbību, jo viņiem šķiet, ka šīs finanšu darījuma nodoklis varētu būt tik veiksmīgs, ka tas varētu kaut kādā veidā ietekmēt arī valsts, kas to nav ieviesušas. Visu beidzot vēlējos sirsnīgi pateikties ēnu referentiem par izvēlēto pieeju. And, uh, this... Un gribēju arī pateikties Lulingas kundzei. Viņa uh, nav vienisprātis ar ziņojumā izvēlēto virzienu, bet ņemot vērā sagatavoto grozījumu, viņa, eh, protams, eh, pārstāvēja savu politisko grupu ETP. Mums ir eh, jāsāk piekrišanas procedūra un, protams, mums ir jārunā arī par paša nodokļu būtību. Es domāju, ka šīs diskusijas noteikti būs daudz saistošākas mums visiem. Paldies Padimatas kundzei. Un tagad došu vārdu Lulīngas kundzei lūdzu. Un euh, liels paldies priekšsādātāji. Es gribēju teikt, ka, nu, tā kā manis nebija klāt, un tā kā nebija klāt arī vairāku kolēģu, bet tas, protams, tikai profesionāli iemeslu dēļ, ka mēs nevarējām būt klāt, tad, lūk, nu, pēc priecājos, ka šodien, nu, beidzot mums var būt diskusijas par grozījumiem šīs paslēlinātās sadarbības kontekstā. Es tāpat laikā domāju, ka ļoti svarīgi uzsvērt tos, to, ko liekam uz spēles šai gadījumā. jo nereti entuziasms, nu, jāsaka, sit augstu vilnu, mēs aizmirstam eh, to, kas ir svarīgs. Nu, mans eh, ref, man ļoti iecienītais referents pagājušais teica, ka, lūk, mērķis jau nav šeit apšaubīt un vai pārstrādāt um, kaut kādā veidā visus šos pasākumus par finanšu transakciju nodokļu un visus šos um, 28 grozījumus. Tad gadināšu, ka virkne mūsu kolēģi šķiet joprojām nav sapru, sapratuši to, ka mums jāsaglabā jau iepriekšējā loģika, uh, jo visi šie apsvērumi jau tika izteikti. Un e, faktiski, nu, tāda morāla gāja vienā vai otrā virzienā. Un tāpēc tie, manuprāt, šajā ziņojumā nebūtu ietilpināmi. Un svarīgi tāpēc atcerēties, kādas būs sekas šādai pastiprinātai sadarbībai uz Eiropas Savienības dalību valstīm, uz vienotā tirgus darbību, uz tām dalību valstīm, kas līdzdarbosies sadarbībā, uz tām, kas to nedarīs. Ne vairāk, ne mazāk. Viens no tādiem būtiskākiem punktiem, ko vēlējos uzsvērt vēl, ir ja tas, ka pat tās dalībvalstis, kas pieņems lēmumu atturēties no šī pasākuma, tomēr beigās tiks skartas, tās ietekmē šie pasākumi. Komisija turpināja atkārtot, ka priekšlikuma pamatā lielā mērā ir priekšlikumi, sākotnējie priekšlikumi, kas parādījās 2011. gadā. Un, ja šeit tiek ieviesta, lūk, tāda kā ekstrateritorialitāte, tad iet runa par apvērumu arī ārpus konkrētajām dalībvalstīm finanšu operāciju kontekstā. Un šī loģika protams, pirmām kārtām attieksies uz Eiropas Savienības iekšieni. Un faktiski nezinām, kā tad tas notiks, kad, kā tas izies ārpus Eiropas Savienības rožām, kā parādīsies šī ekstrateritorialitāte. Bet, nu, nevaram rīkoties tomēr tā, it kā uh, Šīs priekšlikums skars tikai tās dalībvalsts, kas brīvprātīgi piedalīsies pastiprinātajā sadarbībā. Jo tā nav taisnība. Galu galā runājam šeit par finanšu institūciju. Arī tajās dalībvalstīs, kas būs ārpus šīs pastiprinātās sadarbības. Un tāpēc šie spēles noteikumi uh, jāņem vērā arī pārējām dalību valstīm. Turklāt šim nodoklim jābūt īstenojam, īstenojamam, iekasējamam. Visas šīs zonas ietvaros. Turklāt ir jānodrošina atbilstīga pārskatāmība, un tieši tāpēc man atkārtīgi žēl, ka pieprasījums pēc pastiprinātās sadarbības netiek papildināts vismaz ar kaut kādu uh, priekšlikumu, norādēm par to, kā šī ietekme varētu tikt īstenota. Mēs daudz labāk varētu izvērtot situāciju, ja tā tas būtu noticis, bet, nu, Jāsaka, acīm redzot, te e, šāda veida informācija nav sniegta, lai nos, uzsviestu tādu noslēpumainības plīvuru par visu šo dokumentu. Bet par to vēl jautājumu jāuzdod. Jāsaka, nav tā, ka es nostājos pret visu šo priekšlikumu, nē, es vienkārši gribētu, lai varētu mēs uzzināt no komisijas eh, konkrētu informāciju. Domāju, ka viņai vēl jāpiestrādā un jāveic ietekmes novērtējums par iekš, ietekmu uz ieteikšējo tirgu un sadarbību starp to, tām dalībvalstīm, kas pievienosies šim mehānismam, tās, kas nepievienosies, un tām, kas nepievienosies. Nu, lūk, tas bija tas, kas man bija sakāms, kā jau referenta teica, es piekrītu arī šiem abiem kompromisa grozījumiem kas tika grozīti saskaņā ar maniem ieteikumiem. Es tam, protams, piekrītu, bet tomēr gribu vēl teikt, ka, lūk, mums jāceras, ko liekam uz spēles, jo nevaram šeit abstrakti kaut ko spriest par sadarbību, neņem vēr, neņemot vērā tās sekas, kas būs gan vienai valstu grupai, gan otrai. Nepieciešams, lai visi skaidri un gaiši saprot, ka tas jāpa, jāpatur prātā, jo, protams, mēs vēlamies, lai šie kompromisu grozījumi ir labi pamatīgi. Mēs domājam, ka eh, finanšu transakcijas nodoklis savu mēķi sasniegs tikai tad, ja tiks ieviests globālā līmenī. Bet kā tad? Vai tad tas tāds pozitīvs piemērs, jeb negatīvs, tomēr to mēs īsti nezinām. saskaņā ar Zviedru pieredzi, jāsaka, nu, te man es, un es viņus varu saprast, tas var arī nebūt tik pozitīvs, jo tad, kad viņi ievies finanšu transakcijas nodokli Zviedrijā, tad tas guv milzīgus panākumus. Un man ticis teikts, savukārt, eh, nu, jāsaka, Zviedrijā nav veiktas tādas finanšu transakcijas, kā tas notic, piemēram, Lunā. Tātad jāņem vērā gan viena valstu grupa, gan otra. Paldies, turpin priekšādātājs. Paldies, Lunīgas kundzei, un tālāk došu vārdu Ramontas Moskungu vārdā, Alder Ēnu referentam. Dank, uh, mein kolēģe. Uh, eh, Paldies, Klīnca kungs. Jā, mans kolēģis ir uh, Katalānijā, uh, un viņiem nu pat bija vēlēšanas. Viņš tagad ir dzimtajā pusē, lai uh, uzmanīgi sekotu vēlēšanu rezultātiem, turpat uz vietas. Viņš arī man nav atstājis neko rakstiskā veidā. Tagad man jārunā no galvas. Gribēju pateikt sekojošo. Finanšu darījuma nodoklis ir ārkārtīgi vecs temats. Mēs par to sākām runāt šķiet jau pirms 30 gadiem, ja nemaldos. Nu, un, protams, labs nāk ar uh, gaidīšanu un silts ar sildīšanu, tā saka kāds uh, vecs vācu sakām vārds. Uh, Un tas, ko piedāvāja kolēģis Bertmans no komisijas, man sākumā šķita ļoti veiksmīgs priekšlikums. Man šķita, tas ir tāds ļoti labs, argumentēts piedāvājums, un ja tas tiks īstenots tā, kā tas ir paredzēts, nu tur nekas nevar noiet greizi runājot arī par šo rezidenta principu, proti, ka jūs nevarat izvairīties no nodokļu maksāšanas arī pat tad, ja jūs veicat kāds darījums ārpus Eiropas Savienības. Uh, un tiek runāts arī par šo izcelsmes principu, eh, ko minēja Eiropas parlaments. Ja tas tādā veidā tiktu īstenots, pat tiešām šis projekts varētu vainagoties ar panākumiem, bet dalību valstīm šis priekšlikums rada lielas zobu sāpes. Un īsnībā komisijas piedāvājums daudziem nav paprātam. un daudzi šo nodokli uzskata par tādu fondu biržu nodokli, kas attiektos tikai uz akcijām. Es domāju, tā ir kļūda, un to ir pieļāvuši arī mūsu kolēģi, zviedru kolēģi, arī mans kolēģis no Aldi grupas, Ola Šmits. Uh, kas kādreiz notika Zviedrijā, proti baidoties, eh, ka tāds pats scenārijs varētu atkārtoties, tad, ja mēs atkal ieviesīsim finanšu darījumu nodokli, eh, šāda scenārija iezīmēšana ir aplama. Ah, ja Zviedrija veids kādus derījumus, piemēram, Londonā, tad, protams, arī tie ir jāapliek ar nodokļiem, bet Toreiz situācija bija savādāka, bet tagad esmu patiešām nobažījies, ka tas, kas ir palicis pāri no sākotnējā priekšlikuma, varētu mums ļaut gūt panākums. Es gribēju pateikt, ka tikai dažas valstis ir gatavas īstenot šo nodokli, tur ir kādas 11 palikušas, bet tām ir ļoti atšķirīgi viedokļi par to, kā šo nodokli veidot. Un francūži teica, mēs jau 1. augustā ieviesām šādu nodokli uz franču akcijām fondu biržās, un tas, lūk, ir mūsu finanšu darījuma nodoklis, bet tā jau tas nav. Un, ja francūži nav gatavi modificēt un paplašināt jau esošā nodokļa bāzi, tad eh, būs kādas 11, 12 valstis, kas sadarbosies, eh, un tās, eh, tām katrai būs savs redzējums uz šī nodokļa būtību. Un tā vietā, lai Eiropu vēl vairāk saliedētu, mēs radīsim vēl lielāku šķelšanos. Tālāk šķiet, ka tās valstis, kas būtu gatavas piedalīties uh, finanšu darījumu nodokļu ieviešanā, vairs nav to gatavas darīt, jo tās nevēlas finansēt uh, visas uh, krīzes uh, sekas un uh, valstis e, saprot, ka tas būtu ļoti nepopulārs lēmums e, ieviest vēl kaut kādu nodokli. Protams, ir daudz valstu, kas uh, ir iekļuvušas lielos parādos, un uh, tikai tādēļ tās ir gatavs ieviest papildu nodokli, lai gūtu vēl kāds ieņēmums, bet neņem vērā to, ka ir uh, jāatvieglo dzīve šiem mazajiem cilvēkiem, vienkāršiem cilvēkiem. Un nu, ņemot vērā visu izklāstīto, es varu piekrist tikai iepriekšējai runātājai, Astridai Lulingai. Ja mēs nezinām, kā tad konkrēti izskatīsies šīs modifikācijas, šīs pārmaiņas, kā tas tiks ieviests atšķirīgās dalību valstīs, un uh, kas notiks dalību valstīs, kas neieviesīs nodokli, uh, Eh, kamēr mēs šādas prognozes nevaram izdarīt, es esmu ļoti atturīgs. Un es esmu arī dzirdējis, ka daudzi eh, domā šo nodokli nebūs iespējams ievērst no 2016. gada. Nu, tas man noskaņo vēl skeptiskāk. Un visu beidzot, es joprojām nesaprotu, kā mēs gribam garantēt to, ka nodokļi patiešām saskaņā ar likumu tiks iekasēti un pārskaitīti valsts kasē jo ir daudz valstu, kas nodokli nav gatavas uh, ieviest, bet uh, saskaņā ar sākotnējo principu tām būtu nodokļi jāiekasē. Eh, varēs izvairīties no šīs nodokļu administrācijas, un mums nebūs nekādu sankciju, lai pret to cīnītos. Tas man patiešām liek justies visai neomolīgi. Paldies! Paldies! Klīnca kungs! On behalf of the Greens. Tūrunens kundze zaļo grupas vārdā lūdzu paldies. Keeping it simple. Paldies eh, referentam, ka, referentei, ka viņa ir mēģinājusi izmantot tādu vienkārši saprotamu valodu, un es gribēju teikt, ka mēs bijām vienojušies par procedūru. Protams, mēs varam runāt arī par ziņojumu saturu. Eh, nevienam nav šaubu, ka šis ir politisks priekšlikums bet gribēju vērsties pie ALDE un ETP kolēģiem. Viņi jau pauda savas bažas. Lūdzu, padomājiet eh, par to, vai patiešām parlamentam ir jāmēģina apstādināt 11 dalību valstis, tās valstis, kas nevēlas ieviest nodokli. Es domāju, eh, viņu finanšu ministri ir pietiekami uh, Um, labi aprēķinājuši un izvērtījuši visus par un pret, vai vajag ieviest nodokli vai nevajag. Un ja parlaments tagad vērstos pret šo projektu, tad tas vienkārši būtu prātam neaptveram. Gribēju to pateikt. Nu, es nevaru iedomāties, ka mēs kaut ko tādu darīsim. Nu, stādieties priekšā parlaments tagad. Uh, Eh, paudīs savus raizes par visu priekšlikumu, nebūs gatavs sniegt piekrišanu, padomi to būs gatavi darīt, nu varbūt apvienotā karalists mēģinās priekšlikumu bloķēt. Es gribēju tikai, nu, vērsties pie jūsu veselā saprāta. Domāju, mums te nevajadzētu palēnināt procedūru. Un mums vajadzētu valstīm dot zaļo gaismu. Un par priekšlikumu saturu, nu, nedaudz. Par iekšējo tirgu gan Lulingas kundze, gan Klīnca kungs teica, ka nodokļu ieviešana varētu ietekmēt arī valsts, kas nebūs to ieviesuši, un tas varētu ietekmēt arī vienoto tirgu. Bet es gribēju teikt, ka fragmentācija jau ir notikusi. Es nedomāju, ka priekšlikums to vēl vairāk padziļinās. Uh, Ir astoņas valstis Eiropas Savienībā jau šodien, kurās ir tāds zināms darījuma nodoklis, tad cerams vēl 11 pievienosies. Un tas tikai samazinās fragmentāciju, jo fragmentācija jau pastāv. Vajadzēja to noteikti pieminēt. Otrām kārtām kā tas ietekmēs valsts, kas neieviesīs nodokli, vai tas nāks tām par ļaunu? Nu, valstīm pašām par to ir jāpalauz galva. Kad mēs par to diskutējām, kādreiz e, mēs teicām, ka tas nāks par labu visām valstīm, kas ieviesīs nodokli un arī e, valstīm ārpus Eiropas Savienības, jo mēs kādreiz domājam, ka visas 27 valsts būs gatavs ieviest finanšu darījumu nodokli. Tagad par Zviedriju. Nu, Zviedrija ir tāds paraugs, hrestomātisks paraugs tam, ko nevajadzētu darīt. Protams, ka jebkāds darījuma nodoklis nevarētu būt labs, nu viņi guva visai bēdīgu pieredzi. Es eh, atvainojos, šis nodoklis nebija ļoti labi pārdomāts. Ceru, ka zviedru kolēģi man atvainos par skarbajiem vārdiem, un, protams, ka sabiedrība arī to neuztvēra ar sajūsmu. Nu, pamācīsimies no mūsu kolēģu pieredzes, bet ir daudz valstu pasaulē, kurās ir šāds vai tāds darījuma nodoklis. Šāda procedūra ir iespējama. Jums vienkārši ir jāpadomā, kā šo nodokļu bāzi veidot pēc iespējas spēcīgāku un stabilāku. Parlaments runāja arī par izsniegšanas principu un domāju, ka tas varētu priekšlikumu tikai eh, padarīt labāku. Un visu beidzot. Varbūt mums vajadzētu uh, attālināties no ideoloģiskajām debatēm un jāpadomā par to, ko var darīt parlaments paplašinātajā procedūrā. Mēs pie šī priekšlikuma satura varam atgriezties tad, kad tas būs pārskatīts un tad, kad eh, padomu uzsāks sarunas. Bet mums sākumā ir eh, jāsniedz sava priekrišana saskaņā ar procedūru un nevajag stāties ceļā šādam tik veiksmīgam labam priekšlikumam. Paldies! Liels paldies, Turunenes kundze! Tagad Strajekungam vārds ECR grupas vārdā. Paldies! Nu, parasti jau vienmēr es runāju angļu valodā šajā komitejā. Bet tā kā mēs runājam par šo konkrēto jautājumu, tad, manuprāt, ja kāds no mūsu grupas mēģinās runāt angļu valodā, tad viņam varētu uzbrukt ar apgalvojumiem, ka šis cilvēks pārstāv Londonu un ir pret šo nodokli. Un tāpēc es izlēmu runāt savā dzimtajā valodā. Nu, tikai lai parādītu, ka šajā grupā arī ir citu valstu pārstāvi, ne tikai Anglijas. U uzskatu, ka šis projekts mazākā mērā ir pretrunīgs. tā kā neesmu pats priekšlikums iesniedzis, daudz nerunāšu, bet tomēr daži komentāri man ir. Turunens kundze. Viņa. Ja es pareizi sapratu, teica, ka nevajadzētu šīs debatas politizēt. Nu jā, tā, tā būtu pareizi, bet ja mēs runājam par nodokļiem, par jaunu ta, nodokļu ieviešanu, tad šādas debates mēs nevaram vienkārši tā atmest. Jo ir cilvēki, kas uzskata, ka vajag jaunas nodokļus, citi saka, ka nē. Nu, tas bija pirmkārt. Otkārt. Es neaizstāvu ne bankas, ne kādas citas finanšu institūcijas tieši pretēji, bet ja ir tik viegli vienkārši vainot bankas par visu šo te problēmu radīšanu, tad jau viss būtu pilnīgi vienkārši. Mēs varētu visu vienkārši atrisināt un, un, un viss. ja mēs runājam par to, ka tikai bankas ir vainīgas, tad jau tā sanāk, ka tām arī tikai tas nodoklis jāuzliek, bet situācija jau nemaz nav tikai vienkārša. Šeit nevar runāt tikai par nepareizu banku pārvaldību un nepareiziem banku lēmumiem. Jāatceras, ka šeit mums bija arī kaut kāda jauna nauda, par ko neviens neko nezināja. Un arī skaidrs, ka beigu beigās par to visu jau maksās nodokļu maksājumi, maksātāji. Kā Niksons kādreiz teica, diez vai šis nodoklis būs kaut kāda jauna nauda no nekurienes. Tā jau nebūs, ka šī nauda iekritīs klēpī no debesīm. Uh, Tomēr mēs uzskatām, ka šis projekts varētu nebūt tik veiksmīgs, un Eiropā tas varētu negatīvi ietekmēt ekonomisko izaugsmi. Un arī komisija sev šādu jautājumu ir uzdevusi un ja brīdina par to, ka šādi iespējami negatīvi, iespējams negatīvas ietekmes varētu būt. Nu, secinājumā. Jāsaka, mūsu pozīcija ir uh, līdzīga, kā norādīts dažos grozījumos, piemēram, kā Hakmark kungs ir iesniedzis, kā Šmita kungs ir iesniedzis, manuprāt, arī kā kolēģis Klints ir teicis. Tātad mūsu pozīcija ir tuva šo te kungu pozīcijai. Lai gan beigu beigās visticamāk, ka mēs balsosim pret šo priekšlikumu. Tas gan nenozīmē, ka mēs vienmēr par visu balsosim pret. Klūtis kungam vārds no gojas grupas lūdzu. Meine Kollegin entschuldigen, sie kann heute Morgen nicht hier. Paldies. Uh, kolēģi nevarēja ierasties, tādēļ viņa lūdza, uh, lai es izsakos viņas vietā, viņa ir atsūtījis man arī savu runu rakstiskā veidā, es to tūdaļ nolasīšu, bet arī man pašam ir kas piebilstams no savas puses. Ir tika runāts par to, e, ka daudz ir nobažījušies par to, kā valstu tautsaimniecību ietekmēs e, šis finanšu darījuma nodoklis. Es gribēju tikai pateikt, nu varbūt pat e, runājot tādās politiskās krāsās, Es būtu vēlējies, lai šīs raizes būtu izskanējušas tad, kad uh, Grieķijā, Spānijā un Portugālē, uh, kā arī īrijā tika samazinātas algas un pensijas. Nu tad neviens nedomāja par to, kā tas ietekmēs valstu tautsaimniecības. Un finanšu darījuma nodokļa ietekme īstenībā būs no, daudz mazāka nekā šī pensiju un algu samazināšana. Un tagad nu, par to mēs diskutējām stundām. Man tas šķiet visai, visai dīvaini. Ko par to domās mūsu pilsoņi, ko krīze ir tik smagi skārusi? Nu, viņiem būs grūti to saprast. To teica Volfs, ā, runājot par Volfu Klīncu, īstenībā mēs varam secināt, ka galvenā blokāda nāk tieši no padomas puses, eh, un viņi eh, tā tad bloķē ļoti daudz priekšlikumus. Gribēju to skaidru un gaišu pateikt. Un tieši šī iemesla dēļ mums ir jāturpina uzsāktais darbs savādāk Nu jā, protams, to varētu uzskatīt par novilcināšanas taktiku, ko izmanto padome, un beigās eh, tas viss vienkārši izkūpēs gaisā. Mēs, protams, visi esam no atšķirīgām politiskajām grupām, bet šajā jautājumā mēs esam vienoti. Nu, nedrīkstam šo iespēju palaist uh, ārā no rokām. Un tagad lasīšu Marijas tekstu angļu valodā. Viņš šo to ir uzrakstījis. Tagad sākumā ar izas tekstu. Introduction of the financial transaction. Šis nodoklis ir svarīgs solis, lai nodrošinātu stabilu finanšu tirgu un lai tiktu godīgāki sadalītas dažādas iemaksas Eiropas politiku finansēšanai. Šī nodokļa ieviešana pati par sevi nāks par labu, lai samazinātu uh, spekulācijas un citas kaitīgas darbības finanšu tirgos. Tomēr šim nodoklim ir zināmi ierobežojumi, jo tas ir tāds mīksts, ne stingrs pasākums, kas e, nerisinās krīzes radītās problēmas, tomēr tas ir svarīgs, lai nodrošinātu tādu pašregulāciju tirgos. Tomēr jāsaka, ka tā ieviešana Eiropā ir jāveic kopā ar zinām ienākumu gūšanu, lai nodrošinātu Eiropas politiku ieviešanu un darba vietu razīšanu un ilgtspējību. Ja šis nodoklis nenotnāk Eiropas budžetā, tad Eiropas zaudē iespēju stiprināt tās gandrīz neeksistējušos finanšu instrumentus. Svarīgi ir tas, ka šo tekstu vajadzētu ieviest visā Eiropas Savienībā. Izskatās, ka dažas valdības diezgan ātri rīkojās un pieņem lēmumus tad, kad ir zināmas saistības jāuzliek Eiropas iedzīvotājiem, bet tad, kad no tām tiek prasīta nauda, un tiek prasīta nauda no tiem, kas ir visvairāk atbildīgi par esošo situāciju, tad situācija ir pilnīgi atšķirīga. Šī nodokļu ieviešana tiek parasti saistīta ar to, ka finanšu biznesa, finanšu uzņēmuma aizplūdīs no vietas, kur šādas, šādi nodokļi tiek ieviesti. To saka pat valstu pārstāv, kur šāds nodoklis jau ir gadiem bijis, piemēram, Lielbritānija. Šis nodoklis varētu būt kā pirmais solis, lai visā pasaulē pakāpeniski ieviestu šāda veida nodokļus, Tomēr jāsaka, ka šī nodokļa pilns potenciāls un efektivitāte varētu tik novēr novērota, novērtēta tikai tad, ja to ievies ne tikai Eiropā, bet arī visā pasaulē. Un šim nodoklim jābūt tieši kā tas tiek saukts Eiropas nodoklim, to jātiecina uz visām valstīm un ienākumiem jānonāk Eiropas budžetā. Un tādējādi tiktu palielināta Eiropas spēja stāties pretī visiem izaicinājumiem, uh, Visi jau runā tikai par solidaritāti, bet būtu arī labi, ka politiskās grupas arī realizētu to praksē. Tas ir tas, ko Matijas kundze bija sagatavojusi, un pēdējā rekomendācija ir saistīta ar H kompromisu, kur ir runa par padziļinātu sadarbību. Un šis varētu būt tāds pozitīvs pozitīvs signāls, pozitīva ietekme. Un es redzēju, ka vārds pozitīvs tiek izslēgts, un es gribēju rekomendēt vai teikt, ka es īsti nesaprotu, kāpēc tas tā ir bijis, un es gribētu aicināt referentu neizslēgt šo vārdu, bet par to varbūt varam runāt arī vēlāk. Paldies, saka priekšsēdētājs. Ja neviens cits deputāts vairs negrib izteikties, tad došu vārdu Bagmanu kungam no komisijas. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies! To, ka pātrinājāt lēmumu pieņemšanu parlamentā, ņemot vērā politisko di dinamiku, kas ir saistīta ar šo dokumentu. Un komisija to patiešām atbalsta. Gribēju izteikt trīs komentārus par varbūt tādām skeptiskām piezīmēm, kas šeit tika izteiktas. Uh, Pirmkārt, komisija neuzskata, ka šis priekšlikums sadalīs Eiropu tieši pretēji, tas padziļinās integrāciju, padziļinās iekšējā tirgus veidošanu un valstis ievēros kopēju nodokļu likumdošanu, jo to visu, protams, varēs arī kontrolēt apstrīdēt tiesā. Nepiekrītu tam, ko teica Lulingas kundze, par to eksterioritāti, jo ir skaidrs, ka finanšu institūcijas no vienas dalību valsts vai no, un arī no citām valstīm, kas sadarbojās ar šiem te klientiem, eh, arī tur būs jāmaksā nodoklis. Tas ir tāds parasts princips nodokļu aplikšanas jomā. Un vienīgā atšķirība atšķirībā attiecībā uz šo nodokli ir ir tāda, piemēram, ka, ja tiek tirgotas akcijas Lielbritānijā, tad ir svarīgi, pie kā šīs akcijas nonāk, vai valstī, kur tiek maksāts šis nodoklis vai nē. Runājot par Klincekungu teikto, nu, ieviešana varbūt ir diezgan viegla, ja dalība valstis var uzlikt par pienākumu uh, maksāt šo nodokli. Varbūt tas būtu grūtāk valstīs, kas nevēlas pievienoties šī nodokļa schēmai. Kādreiz jau mēs nevarējām runāt par kādu caurskatāmību, viss notika aiz slēgtām durvīm, bet tagad tirgus caurskatāmība mm, tiek nodrošināta varbūt ar papildus, ar papildus eh, tiesiskiem mehānismiem, instrumentiem, to ir vieglāk kontrolēt, nodrošināt, un mēs varam uh, atklāt, kuram ir jāmaksā cik, un attiecīgi tad nodokļu dienesti var iekasēt naudu no tiem, kam šis nodoklis jāmaksā. Un vēl par ietekmes izvērtējumu. Kā jau tika teikt, teikts, mēs jau esam veikuši šādu izpēti. Esam publicējuši ar analīzes rezultātus mūsu mājaslapā, esam veikuši iekšējus procesus, uh, piemēram, lai izvērtētu politiku iespējas, vēl kādas citas ietekmes, kā tur varētu, eh, mēs esam iesaistījuši arī citas dienestas, piemēram, juridisko dienestu un tā tālāk. Dokuments eh, tiks nosūtīts rīt uz ietekmes izvērtēšanas padomi, to arī tad tur izskatīs, bet, nu, kopumā jāsaka, ka komisija kopā ar savu priekšlikumu par uh, dokumenta būtība, vēlas iesniegt dokumentu, papildus dokumentu, kurš tika analizētas politikas, eh, ietekmes. Tas varētu būt tāds papildus ietekmes izvērtējums. Izklausās jau ļoti daudz sološi, bet jāsaka, es jau uzreiz jums varu teikt, ka sākotnējie secinājumi ir tādi, ka nebūs nekādas negatīvas ietekmes uz tām valstīm, kas nevēlas iesaistīties šajā mehānismā, un arī uz trešajām valstīm. Paldies! Paldies, Bakmana kungs, un tagad došu vārdu Podemats kundzei. Lielas paldies, es runāšu grieķu valodā. Gribēju pasvītrot sekojošo. Es domāju, ka diskusijas bija ļoti auglīgas un gribēju pateikties visiem kolēģiem, kas tajās piedalījās. Arī Grieķijā un Eiropas Savienībā mums ir jācīnās pret eh, krīzi. Tā ir uzticības krīze tā ir vērtību krīze, un es gribēju pateikt, ka ir bieži bijuši slikti piemēri. Mums ir jābūt pietiekam konsekventiem un jāparūpējas, lai mūsu vārdi saskanātu ar mūsu darbiem. Es gribēju Eiropas parlamentam pateikt, ka ETP grupa atbalsta finanšu darījumu nodokļu ieviešanu. Protams, mums būs iespējas vēl atgriezties pie ziņojuma satura, tad, kad komisija būs pārstrādājusi savu priekšlikumu. Bet, protams, mums vajadzētu arī vienmēr paturēt prātā to, kāds ir likumdošanas ietvars, ko pieņēmām pirms dažām nedēļām. Ar ļoti lielu pārsvaru starp citu. Protams, ir vēl dažas valsts, kas ir visai atturīgas, e, mums tas ir jāņem vērā. Protams, katram ir tiesības e, palikt pie savu viedokļu. Protams, mums katrā ziņā ir jābūt konsekventiem, runājot e, par tiem argumentiem, ko mēs izmantojam diskusijās. Tālāk par konfliktiem ieviešot finanšu darījumu nodokli. Uh, Protams, šeit ir ļoti kaismīgs diskusijas, daudz runāja par to, ka kāds mēģinās izvairīties no nodokļu maksāšanas, ka būs tāda kapitāla bēgšana no Eiropas Savienības. Un ka daudzi mēģinās darījums veikt ārpus Eiropas Savienības. Šāda nodokļa ieviešana daudzu prāt novedīs pie tā, ka kapitāla plūsma, tirzniecības sāks uh, galvenokārt pārvirzīties ārpus Eiropas Savienības uz tādām teritorijām, kur nodokļu noteikumi ir daudz izdevīgāk nekā Eiropas Savienībā. Nu, daudz saka, ka finanšu darījuma nodoklis būs katalizators šādai situācijai. Es gribēju pateikt, ka ir 11 dalība valstis, kas ir paudušas vēlmi, ka tās ieviesīs uh, finanšu darījumu nodokli. Un ir atkal citas valstis, kas, protams, nepiedara šim 11 uh, valstu klubiņam. Un tā, Daudzi saka, ka patiešām uh, radīsies risks, ka ļoti daudzas institūcijas uh, pametīs Eiropas Savienību, tīrzniecība norisināsies ārpus tās. Un daudzi baidās, ka visu šo iemeslu dēļ nebūs iespējams uh, nodokli ieviest uh, vai. Uh, veikt šo paplašināto sadarbību. Protams, mums jāņem vērā arī dažādi riski, no tā nevaram izvairīties, bet mēs nevaram stādīties priekšā, ka 11 valstis, kas ir gatavs ieviest nodokli, jau ir eh, patiešām izveidojuši tādu pilnīgi skaidru scenāriju, kā nodoklis ietekmēs eh, pašmājās valdošo situāciju. Bet, nu, nodoklis katrā ziņā varētu patiešām vainagoties ar panākumiem. Un beigās tad zaudētāji būtu tie, kas nebūs ieviesuši nodokli. Uzskatu, ka zināmā mērā um, ir eh, ļaudis, kas ir sabieni, sabiezinājuši krāsas un šeit kaut ko pārspīlē. Gribēju tikai pateikt, ka mēs varam būt vai nu par vai pret nodokli. Tas ir normāli. Cilvēkiem ir atšķirīgi viedokļi, bet mums ir jābūt konsekventiem. Protams, ka ne visi būs pārliecināti par nodokļa vērtīgumu. Mēs nevienmēr visus varam pārliecināt. Nekad nebūs tāda situācija, ka pilnīgi viss būs viensprātis. Es domāju, atsaucoties uz Volfa Klīnca, Streičeka kunga un citu izteikumiem, tā tad šķiet, ja būs pārāk daudz dažādu nodokļu, e, valstīm būs pārāk daudz jāmaksā, un tad mums nav vajadzīgs vēl kaut kāds papildus nodoklis, kas situāciju vēl vairāk pasliktina. Bet, ko es gribēju teikt? Gribēju atsaukties uz to, ka mums ir jāmaksā pārāk daudz jau šodien. Protams, eh, tāda situācija ir mūsu tautsainiecībās, eh, ir jātaupa līdzekļi, bet mums ir jārunā par tādu līdzvērtīgāku slogas sadalījumu, par finansiālās slogas sadalījumu. Par to esam jau pietiekami bieži diskutējuši. Nav jau tā, ka bankas ir visā vainojams. Gribēju pateikt, ka valstu budžeti bieži vien cieši visvairāk. Un pēdējo gadu laikā ir bijuši dažādi pasākumi, kas maksāja 3 miljārdus eiro. Tātad ir jāņem vērā tas, cik mums visiem ir izmaksājusi krīze. Produktīvā tautsaimniecība tiek ierobežota. Uh, cieši darba ļaudis, bet es gribēju teikt, ka finanšu darījuma nodoklis varēs šos slogus sadalīt līdzvērtīgāk, lai tie nekūtos tikai uz vienas sabiedrības daļas pleciem. Ir e, dažas dalība valsts, kurās jau pastāv kaut kas līdzīgs finanšu darījuma nodoklim, piemēram, Francijā. Sākotnējais priekšlikums attiecās uz visām 27 dalību valstīm, bet tagad runājot par paplašināto sadarbību, ir izveidots jauns priekšlikums, jo visas 27 dalību valstis nevarēja vienoties. Jaunajā priekšlikumā ir runāts par to, ka beidzot ir uh, jāpieliek punkts šai fragmentizācijai finanšu sektorā, un mums arī ir jāapzinās, ka šādi pasākumi noteikti nāks par labu vienotajam tirgumam. Mēs taču nevaram teikt, ka mēs vēlamies uh, panākt to, lai pilnveidotu vienoto tirgu, lai visas operācijas tajā norisinātos gludāk, ja no otras puses joprojām pastāvēs šī absolūtā tirgus sašķeltība. Tātad Ja eh, nodokli ieviesīs vairāk par 11 valstīm, tas jau būs eh, pareizais solis uz priekšu, lai varētu garantēt labāku finanšu pakalpojumu vienotā tirgus darbību. Tālāk, atsaucoties uz Jurgena teikto, viņš izteicās par vienu no kompromisu grozījumiem. Tur tik runāts par kādu veiksmīgu piemēru. Jurgen, Ja mēs sakām, ka valstis, kas ieviesīs nodokli, varēs kalpot par labu paraugu, par pozitīvu paraugu pārējām, tad šis vārds pozitīvs noteikti ir jāatstāj. Un Astrīdai Lulingai gribēju teikt, šis pozitīvais piemērs. Domāju, tas ir labs formulējums, un mums katrā ziņā ir jāparūpējas par pēc iespējas uh, labāku, lielāku kohēziju. Uh, Un es saprotu, ka parlaments atbalstīs paplašināto sadarbību. Paldies, uh, saka priekšsēdētājs, mums vairs nav daudz laika. Lūdzu, vienu minūti tikai. Ja tikai vienu minūti, nevairāk. Priekšsēdētāji. Es esmu tiešām pārsteigta par to, cik šī komiteja E, ir naiva, uzskatot, ka nebūs nekāda veida negatīvu ja saku ne uz vienu, ne uz otru valstu grupu. Un tāpēc man ir jautājums, kā jūs zinat, tad pirmajā ziņojumā, ko pieminēja, nu, lūk, Padojātas kungs, un tas tika pieņemts ar lielu vairākumu plenārsēdē, mēs toreiz ierosinājām uh, nodokļus attiecībā uz pensiju fondu. Uh, ka šis nodoklis tad netiktu piemērots. Es domāju, ka to ne, varētu nepiemērot arī pār, kop, kopuzņēmiem, kas nodarbojas ar pārvadījumiem vērtspapariem, šiem UCIT mm, Eiropas Savienības ietvaros, bet nu es dzirdu, ka komisija vēlas no jauna ar šo nodokli apņi, aplikt pensiju fondus, un es gribu vaicāt komisijai, vai tā ir taisnība vai nē the, first of all, Mr. Pirmām kārtām Bahman kungu vairs nav klāt, mēs nevaram turpināt šīs diskusijas nu, un debats, nē, viņš ir aizgājis jau viss. Okay, so just to let you know that we will vote. Nu tātad, gribu jūs informēt, ka par ziņojumu notiks balsojums komitejā rīt un cerams decembra plenārsēdē tālāk. Nu, pārējiem tālāk pie nākamā darba kārtības jautājuma, tas ir grozījuma apspriešana ziņojumam par piekļūs uzlabojumu finansējumam MVU došu vārdu referentam Filipam Debakaram no Aldas. Viņš ir lūdzu paldies priekšādātāji, godātie kolēģi. Gribu pirmām kārtām pateikties kolēģiem par pausto interesi par šo ziņojumu. Tāpat arī paldies ānu referentiem par paveikto darbu un centieniem, ko viņi ieguldījuši strādājot pie šī dokumenta Vairāk par 140 grozījumiem tika iesliek, iesniegti, un tie ietvēra vis, daudz un dažādas jomas, kas, protams, bija ļoti interesanti. Pagājušajā nedēļā strādāju pie kompromisa priekšlikumiem, cenšoties, protams, panākt arī vienošanos ar citām grupām, Tā kā, protams, visas grozījumus kompromisu kompromis grozījumos iekļaut nevarēju, vēlējos saglabāt tekstu arī pārskatām un saprotamu, nolēmu neiekļaut tos grozījumus, kas ir pārāk detalizēti, manuprāt. Tāpat arī mēs joprojām nogaidām uz atzinumiem no citām komitejām un tāpēc pieņem lēmumu pagaidām neiekļaut tās tom, tēmas, kas piekrīt šo citu komiteju uh, darbam, tā lai pēc tam mm, teksts nepārklātos. Kā jau teicu, mēs vēlamies, lai šis priekšlikums būtu īss un pārskatāms, un tāpēc mūsu mērķis, protams, ir veicināt Eiropas komisijas darbību, arī dalību valsts smudināt, nākt klajā ar konkrētiem priekšlikumiem. Tajā pašā laikā vēlamies, lai uzņēmēji zinātu, ka mēs kā Eiropas parlaments vēlamies viņu problēmas risināt un atvieglot viņiem piekļuvu finansējumam. Bet nevaram tāpēc šeit iekļaut pilnīgi visas vēlmes tad mēs iekļausim te pārāk daudz tematus un panāksim tikai uh, sarežģītību. Un eh, beig, beigās radīsies iespējas, ka Eiropas parlaments nāca klajā ar ārkārtīgi birokrātisku dokumentu, kas nebūtu nav mūsu mērķis. Nu, lūk, tagad īsumā pastāstīšu par šī ziņojuma pamatnostādnēm un grozījumiem šai saistībā. Pirmām kārtām, man liekas, uh, Mums vajadzētu skaidru un gaišu pateikt, ka nav tāda risinājuma, kas piemērots pilnīgi visam. Ir dažādi MVU, kas darbojas Eiropas Savienībā, ir arī ļoti liels reģionāls atšķirības. Protams, mēs zinām, MVU ir tautsēmniecības pats mugurkauls, un tāpēc mums vajadzētu skaidru un gaišu pateikt, ka mēs nevēlamies radīt papildus birokrātijas līmeni vai jaunus Eh, šķēršļus. Tā vietā cenšamies uzlabot kopēju uzņēmē darbības vidu, un to var darīt tikai uzlabojot eh, šo principu, domājam, eh, mazā, sīkā mērogā. Nu, redzam, ka bankas ir izgā, izcietušas lielas vētras, un banka, bet tāpat laikā aizņēmumi no bankām joprojām ir lielākais finansējuma omots daudziem MVU Eiropā. Un tāpēc jāizsano tādi pasākumi, kas palielinātu uh, kreditēšanu, uh, Tāpat arī pasākumi attiecībā uz noguldījumu eh, kontiem vajadzētu, tos vajadzētu eh, spēcināt tā, lai varētu Eiropā radī, rasties tāds ietvers, kas veicinātu investīcijas un šie noguldījumi tikt izmantot reāla ekonomikas veicināšanai. Turklāt mums vajadzētu runāt arī par to, ka uzņēmēju darbībai vajadzētu būt daudz profesionālākai. Uzņēmējiem reizēm pietrūks pavisam pamatzināšanu uzņēmēju darbībā, biznesa plānošanā, un, protams, tāpēc viņi arī nespēja piekļūt finansēm. Tāpēc mums vajadzētu meklēt veidus, kā šos, šīs zināšanas paplašināt. Un, protams, Visbeidzot, gribu minēt to, ka pārskatāmības uzlabošana uzņēmējiem arī nāktu tikai par labu, un tas ir e, nereti viens no iemesliem, kāpēc finansējums tiek liekts, nav iespējams e, iepriekšējais līdzekļu izmaksas un tā tālāk. Daudzas MVO organizācijas jau ļoti atzinīgi izteikušās par šo ziņojumu un ceru, ka pēc nākamās ēnu referenta tikšanās, kas notiks Strasbūrā decembrī, mēs varēsim nonākt pie gala vienošanās, un tāpēc ar nepacietību gaidu ir iespēja turpināt šo darbu plecu pie pleca ar visiem referentiem, lai mēs nonāktu pie labas vienošanās savā starpā. Paldies, saka priekšādātājs, paldies, Filip! Tālāk tautas partijas vārdā došu vārdu nākamam runātājam. Um, jā, ich, um, möchte dem Berichterstatter De Becker. Dorfman kungs, paldies! Gribēju pateikties referentam par labo sadarbību pēdējo nedēļu laikā, pateicoties šai sadarbībai. Mēs visi esam gandrīz vienas prātis par piedāvātiem kompromisiem, un šeit nav arī nekādu tādu strīdus ābolu ziņojumā. Gribēju tikai Eh, pievērsties dažiem jautājumiem, kas tieši mums ir ārkārtīgi svarīgi, bet katrā ziņā mēs tos atrodam lielākajā kompromisa daļā. Pirmām kārtām tas jau, ko kolēģis minēja, šī proporcija starp bankām un MVU Noteikti ir jābūt lielākai caurskatāmībai, bet mēs arī norādām, ka tie ir privāti uzņēmumi, gan MVU, gan bankas. Līdz ar to priekšlikumi, kas mēģina ieviest mehānismus, eh, lai bankas varētu nu, gandrīz piespiedu kārtā izsniegt kredītus MVU. Šie priekšlikumi mums nav pieņemami, jo šeit kāds mēģina ietekmēt tātad banku izvēli. Uh, Tālāk. Mēs arī esam pieminējuši to, ka krīze, kas eh, sevišķi smagas kārus vairākas dalībvalsts, protams, ietekmē arī kredītu piešķiršanas politiku bankās. Uh, Un mēs daudz arī runājām par valstu parādiem, bet mēs ļoti reti runājam par šo eh, kredītu izsniegšanu Eiropas vienotajā tirgū. Bet es gribēju pieminēt, ka ir ļoti atšķirīgas procentu likmes dažādās dalību valstīs. Un tieši šī iemesla pēc vienotais tirgus tiek deformēts. It sevišķi labi tas ir novērojams tādos robežu reģionos. Un gribēju teikt, ka arī dažādās valstīs, dažādos reģionos ir, ka piemēram vienas valsts iekšienē, bet dažādos reģionos ir arī vērojams procentu likmju atšķirības. Protams, jārunā arī par to, kā regulējums ietekmēs šo kredītu izsniegšanu tieši MVU. Es domāju, ka ņemot vērā kapitāla prasību direktīvu 4 un Bāzela 3, eh, tas ir tas regulējums, kas šo sektoru uh, ietekmēs visspēcīgāk. Un, protams, ja ir noteikta kapitāla prasība, tad uh, ir jābūt konkrētam uh, kapitāla apjomam un uh, līdz ar to bankām būs mazāk naudas, kas būs izsniedzam kredītos. Tādēļ esmu pateicīgs referentam, ka šis uh, priekšlikums ir ievietots arī ziņojumā. Tālāk šīs garantiju platformas gribēja pateikt, ka ir dažas uh, dalību valstis Eiropas Savienībā, Itālija un arī Vācija, kur garantiju platformas uh, jau pastāv un tās darbojas pietiekami labi, atbalsta MVU un. Uh, Līdz ar to mēs varam izdarīt secinājumu, ka pateicoties šādām garantiju platformām ir iespējams labāk piešķirt kredītus MVU. Daudzās dalību valstīs šādu garantiju platformu nav. Tādēļ mēs gribētu pateikt, ka ir iespējams palauzīt galvu par šādu priekšlikumu arī Eiropas līmenī. Un šāds garantija platformas varētu būt patiešām noderīgs instruments un pateicoties tam visā Eiropas līmenī būtu jaunas iespējas. Jo MVU tādā veidā būtu vieglāk piekļūt garantijām. Un visu beidzot, kāds jautājums, kas gan vēl nav minēts pašreizējos kompromisos, bet šķiet tur tā trūkst, proti alternatīvs finansējums klasiskajiem banku kredītiem, papildus klasiskajiem kredītiem. ārpus Eiropas Savienības, piemēram, ASV, akciju tirgos ir dažādi mehānismi, lai e, akciju tirgus finansējumu varētu piesaistīt arī MVU. Mums varbūt vajadzētu padomāt par šādu mehānismu ieviešanu Eiropas Savienībā. Nu, tas tā ir tikai viela pārdomām. Jo ja tas tā mētiecīgi, ja šis finansējums tiek novirzīts MVU, nu tā varētu būt skaista alternatīva klasiskajam banku finansējumam. Un gribēju arī atkārtot, ka tie kompromisi, ko esam sasnieguši, patiešām ir veiksmīgi. Un mūsu politiskajai grupai tie paprātām varēsim tos atbalstīt. Paldies! Uh, Paldies, Dorfman kungs! Tālāk sociālistu grupas vārdā Klevas kundze, lūdzu. Paldies priekšādātā, runāšu savā dzimtajā valodā. Gribu teikt paldies referentam par sagatavoto ziņojumu un par lielisko sadarbību, ko viņš īstenoja līdz šim, sagatavojot kompromisu grozījumus. Domāju, ka tādā veidā esam devuši visu ieguldījumu šī ziņojuma spēcināšanā ļoti labi apzināmies arī, kādas ir iespējamās sekas likumdošanas maiņā šai jomā, kā arī dzen tam, ka varētu tikt mainīta pašreizējo Eiropas Savienības struktūru funkcionēšana attiecībā uz MVU. Mums ir jāatbalsta kopējais princips, respektīvi, ka īpašs atbalsts pienāks tieši MVU, ņemot vērā to intereses, bet tajā pašā laikā nedrīkstam aizmirst, ka vienlaicīgi vienkāršojot procedūras, mums jāparūpējas arī par adekvātu aizsardzību, kas tiktu nodrošināta darba ņēmējiem, tāpat arī atbilstīgu drošību darbā un citiem ar to saistītiem jautājumiem. Par to jau spriedām divpusēja referentu. Tāpat runājām arī par dažādu finanšu schēmu veicināšanu. Mēs piekrītam, ka visi tie ir ārkārtīgi svarīgi jautājumi. Gribēju turklāt arī norādīt, ka MBO organizācijas dalība valstīs ir ļoti dažādas, un MBU ir dažāda Eiropas Savienībā. Tā nav tāda homogēna grupa. Un arī šiem uzņēmumiem ir dažādas politikas. Piemēram, kad runājam par sociālo uzņēmē darbību. Es domāju, ka šī grupa, piemēram, pelnīs vairāk uzman uzmanības. Tas ir arvien pieaugošs sektors Eiropas Savienībā un veido jau 10% no visiem uzņēmumiem Eiropā. Jāsaka, tas ir būtisks darba devējs līdz ar to, un mums vajadzētu būt ļoti piesardzīgiem, lai mēs neaizmirstu šī, šī grupējuma īpašās vajadzības un eh, jaunas iespējas, kā panākt to, ka valsts līdzekļi ir pieejami MVU investīcijā. Varbūt mums vēl izdosies mm, nonākt arī pie jauniem kompromisiem ar referentu tieši šajos jautājumos, bet vēlreiz gribu uzsvērt to, ka sadarbība līdz šim bijusi lieliska. Paldies, turpina priekšādātājs, paldies, Klērs kundzei, ēnu referents no zaļajiem ir Filips Lambērs, bet šķiet, ka viņa nav klāt. Uh, Tāpēc došu vārdu Kamala kungam, kas pārstāvēja KR grupu. Paldies priekšsādātāji! Pirmām kārtām arī gribu sākt, tā, sakot paldies referentam un ēnu referentam par lielisko sadarbību līdz šim, tāpat arī par to straujumu, ar kādu referents bija gatavs nākt klājā ar kompromisu godījumiem. Es domāju, ka viņš vienkārši ef efektivitātes paraugs, visi varam no viņa mācīties. Tāpat arī priecājos par to, ka šķiet esam sapratuši to, ka MVU nav homogēns sektors. Kad tikko sāks darbu šeit parlamentā 2005. gadā, man šokēja debats par MVU, eh, kur tika uzskatīts, ka, lūk, MVU viss ir liela uzņēmuma, ka ne nav nekādas atšķirības starp tiem. Nē, ir ļoti liels atšķirības starp vismazākajiem uzņēmumiem, kur varbūt ir tikai viens vai divi darbinieki, līdz lielajiem, kas tiešām ir vidēji eh, lielumu uzņēmumu, un tur jau strādā diezgan daudz cilvēku. Jāsaka, tie ir ļoti dažādi uzņēmumi. Un tā man bija, tad, kad man bija pašam savs uzņēmums, tad es piedzīvoju eh, šo izaugsmu. Jā, ka es no sākuma biju tikai vienkārši tirgotājs, viens pats darbojos, un tad man jau bija darba ņēmēji. Un par to runāja arī sociālistu referenti. Es domāju, svarīgi atcerēties to, ka lielākie MV, protams, ir arī no globālās piegādes ķēdes dalībnieki, un viņus nedrīkstētu no uh, šeit pilnībā nošķirt no lieliem uzņēmumiem, bet viena lieta man īpaši interesē, un tas ir tas, kā palīdzam tos, kas ir zemākajā līmenī, šiem uzņēmējiem pašās nabadzīgākajās kopienās. Un šeit ir lieliski stāst par to, cik šie cilvēki šai mazajā nabadzīgajā kopienā varbūt nemaz nesaņem tik daudz līdzekļu. Viņi saņem, teiksim, kāds 50-100 mārciņas, un tāpat laikā viņi uzsāk kaut kāda veida darbību. Thank you Man ir lieliski piemēri šai kontekstā. Nu, piemēram, vientuļā, zinu kādu vientuļo māti, kas aizņēmās desmit mārciņas un, un beigu beigās izveidoja lielisku uzņēmumu. Sākot to vienkārši ar lūk ēdināšanas uzņēmumu, viņš mm, tais, taisīja. Tais, Um, sviestmaizes, un tad beigu beigās šī kompānija izauga un jau, gat, jau pabaroja 16 tūkstoši iedzīvotāji. Zinu arī citus piemērus, par piemēram, uh, meitu aizņēmās 15 mārciņas no, no mātes, lai nopirktu apģērbu, ko pēc tam pārtaisīja un pārdeva tālāk, un tālāk no, nu, sāka pelnīt diezgan lielu naudu. Un tas, kas man šķiet fascinējuši, ka tieši šie vismazākie uzņēmumi parāda, ka pavisam neliels finansējums var ļoti daudz ko panākt. Es esmu savā vēlēšana apgalbā runājis ar ļoti daudzām organizācijām, domājot par to, kā nodrošināt tieši šādus mikro aizņēmumus iedzīvotājiem. Ir jau, protams, ļoti labi, ka mēs piešķiram, lūk, 50-100 mārciņas un ko, bet viņiem vajadzīgi ir padomi par to, kā veidot šo uzņēmē darbību. Un varbūt to var, lūk, sasaistīt ar izglītības sektoru Turklāt nedrīkstam arī aizmirst to, ka ir ļoti daudz tādu cilvēku, kas paši gatavi aizdot līdzekļu piekrītšai tādu referentiem, kas saka, lūk, mēs skatāmies tikai uz bankām, bet arī citi investori, kas būtu gatavi aizdot līdzekļus. Nu, piemēram, ir dažādi, eh, dažādas mājaslapas, kur arī var pieteikties uzņēmēji un saņemt uh, līdzekļus. Un, un uh, Tas attiec uzņēmumiem gan Kolumbijā, gan citur visā pasaulē, un te runāja par, par individiem. Un, un šādā veidā savāco 25 dolārus no katra beigu beigās summas savācās. Mēs arī varētu darīt kaut ko šeit Eiropas Savienībā lietas labā ir tādas organizācijas kā Kickstart, kas lūk piedāvā finansējums uzņēmumu sākšanai. Mums vajadzētu varbūt domāt par to, kā veicināt šāda veida aizņēmumu schēmas vienkārši varbūt ne tā kā regulēt, bet vienkārši ņemt vērā, ka arī tas ir ļoti palīdzīgi. Vēl viena lieta. Mēs runājam par finansējumu MVU, bet uh, sarūktinoši ir tas, ka mēs tāpat laikā aizturām kopējā kapitāla, riska kapitāla izmantošanu. Mēs lūk runājam, ka jā, jāveicina piekļuva. Uh, kapitālam, par to runājam, bet viena būtiska finansējuma daļa ir, ir Eiropas riska kapitāls, šis kopējais kapitāls. Es saprotu, un tas viss tiek aizskavēts. Es saprotu, ka ir svarīgi izvērtēt vispirms nodokļu jautājumus, jo šobrīd nodokļu sistēmas atšķirīgas dalībvalstīs, bet tas ir ļoti svarīgs punkts. Jāceras, ka nodokļi eh, nav Eiropas Sanības kompetencē. Komisija teikusi, izskatīs šo jautājumu uzmanīgi, mēs to izmantojam kā tādu fut, fut, politisku futbolu un neļaujam MVU piekļūt riska kapitālam. Tāpēc es gribētu lūgt kolēģiem eh, palīdzēt man atbrīvot šo situāciju, šo sastrēgumu atrisināt, tā lai būtu Eiropas uh, riska kapitāla fonds, no kur tad MVU varētu aizņemties. Bet kopumā man tomēr ļoti patīk tas tonis, kādā sagatavot kompromisu grozījumu un domāju, ka, lūk, eh, vis, mums izdosies panākt arī vienošanos visu grupu starpā. Paldies par uzmanību. Lies paldies, Kamal kungs. Neredzu ne Klūtas kungu, ne citu. Viņa grupas pārstāv, tāpēc došu vārdu Bekar kungam. Vakirkungs saka, jā, paldies visiem par ieguldījumiem, jo pēdējās pāris dienas un nedēļas esmu jūs uzklausījis pāris īsas piezīmes, Pilnībā piekrītu tam, kas tika teikts par alternatīvu finansējumu modeļiem. Es arī tiešām uzskatu, ka šeit Eiropā mēs pārāk lielā mērā mēs atkarīgi tikai no banku modeļa, un tāpēc ir jāmeklē alternatīva veida, kā piemēram biržas, eh, lūk, visi šie privātie finansējumi vairāk ar paškapitālu saistīti instrumenti būtu, šīs alternatīvas būtu jāpadziļina un būtu jāidentificē tās barjeras, kas līdz šim nav ļāvušas MVU līdzdarboties šāda veida finansējumu saņemšanā. Tas manā ziņumā pilnīgi noteikti arī atspoguļosies. Vēl viens jautājums, kas, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgs, ir zināšana nodošana. Jā, šeit arī tika minēts ļoti daudzas grupas, kas varētu palīdzēt ar zināšanām. Gan komisijā, gan Eiropas iestādes te varētu, zināmā mērā, skatīties uz tā, kā palīdzēt ir ar izglītošanu, kā palīdzēt viņiem veidot uzņēmumu plānus, biznesa plānus, Un pēdējais, ko gribēju teikt, jū, jā, šis riska kapitāla regulējums. Es biju Anna referents, kas strādāja tur pie ziņojuma, un es domāju, ka e, tiešām šis sastrāgums nav pieļaujams. Tas ir briesmīgi. Beidzot, šai regulē jāsāk virzīties uz priekšu. Tas būtu labāk ne tikai mums, jo tas būs nos no mūsu piekrautajiem galdiem, bet tas pilnīgi noteikti ir tiesība akts, ko gaida daudz Eiropā. Tas palīdzēs mums izmantot šos līdzekļus. Mums jāaktivizē šie riska kapitāli. Tas ļaus arī reāli ekonomikai darboties tālāk. Šo failu beidzot mums vajadzētu atbloķēt bloķēt, tā lai mēs varam virzīties priekš tā, kā Kamalkungs teica. Lielākoties piezīmes es esmu jau ņēmis vērā, tas, ko jūs teicāt, kolēģi, ar nepacietību gaida tālākās diskusijas un domāju, ka galu galā mums izdosies nonākt pie ļoti labiem kompromisiem un laba ziņojuma. Paldies! Liels paldies, saka priekšādātājs, paldies, Makarkungs! Nē, mums ir vēl viens darba kārtības punkts šķiet. Gribu teikt, ka ekonu komitejā balsojums norisināsies 17. vai 18. decembrī, un balsojums plenāra sēdē paredzams februāra plenāra sēdē. Līdz ar to nonākam pie sēdes beigām, jo pervenšas kundas eh, ziņojums pārcelt uz vairāku laiku un darbu atsāksim pulkstens trijos.